ziņojumu. Vārds Venizelos kungam, padomes pārstāvim, padomes prezidentūras pārstāvim. Paldies, priekšādātāji! gribu pirms balsojuma teikt sekojošo par vienošanos ar padomu. Ir sekojošs paziņojums, ņemot vērā Uh, starp valstu vienošanās ratificēšanu varu padomas vārdā apliecināt, ka starp valstu vienošanās parakstītāji par maksātnespējas administrēšanas fondu ir gatavi paziņot, ka pirms parakstīšanas ņems vērā nacionālo likumdošanu un izdarīs to visu uh, laikcīgi, lai 1. janvārī 2016. gadā šī vienošanās var stāties spēkā. Tagad lūdzu komisārs Barņē. Paldies, ka ļaujat man dažas sekundes uh, pievienoties pateicības vārdiem, kurus jūs, uh, Šulc kungs, uh, veltījāt tiem parlamentāriešiem, kas tik daudz ir strādājuši pie šī teksta. Ferēras uh, kundzes ziņojuma uh, referenta un ēnu referenti. Uh, Uh, viņiem paldies, un uh, tādējādi mēs varējām izvērtēt 41 tekstu kopumā uh, kopā ar parlamentu. Priekšsādātāja kungs, mēs esam paveikuši šo darbu, un bija arī pre, Grītijas prezidentūras un iepriekšējā prezidentūra atbalsts Banku Savienība ir centrālais pīlārs, jo visi ir sapratuši, ka Eirozonas stabilitāte vai nestabilitāte uh, ir eh, saistīta arī ar eh, visa tirgus stabilitāti vai nestabilitāti, un mēs esam līdzatbildīgi par to. Un tāpēc es gribētu vēlreiz minēt eh, morāli un ētiku, kas bija pazudusi. Un tā ir atkal jāatjauno finanšu tirgos un arī reālajā ekonomikā, atgūstot uzņēmumu patērētāju uzticību, lai uh, ekonomika un bankas kalpotu uh, patērētājiem un uzņēmumiem. Uh, Dāmas un kungi, šorīt es eh, minēju 41 tekstu un visas politiskās grupas eh, eh, šajās debatēs ir iesaistījušās šajā darbā, lai atgūtu pilsoņu uzticību un atgrieztos pie stabilitātes, kas ir priekšnosacījums izaugsmai un darbvietu radīšanai. Paldies! Žolī kundze, jūs lūdzāt vārdu. Skaidrs, paldies. Līdz ar to balsošana. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Mainītais komisijas priekšlikums, kas par pret atturas pieņemts pieņemts. Uh, tagad personālais balsojums par normatīvo rezolūciju sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Piecsimt septiņdesmit par, astoņdesmit astoņi pret, trīspadsmit atturējās. Sveicu Ferēras kundzi!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 Bene, kolēģi, prose... Godātie kolēģi, turpināsim balsot. Silvestris kungs, jūs lūdzāt vārdu? Nē. Turpinām. Ziņojums, Vaidenholcer ziņojums. Sākam balsot, personāls balsojums, beidzam balsot. Pieņemts. Vortmanas kolas ziņojums. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Korēras de Kampoša ziņojums, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Speronī ziņojums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nitras ziņojums. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Andrēs Barējā ziņojums. Personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Gallo ziņojums. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. Dardēna ziņojums. Personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais dardēna ziņojums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simona ziņojums. Fidanca pirmais bloks par pret atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums, kas par pret atturas pieņemts. Normatīvā rezolūcija personāls balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Leichtfrīda ziņojums. Pirmais bloks, kas par, pret, atturas, pieņemts. 21. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. 22. D. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. atkrīt, tagad 70. pār pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 70. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 10. D. Kas par pret atturas pieņemts. 71 atkrīt. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts. Normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Hekmārka ziņojums. Pirmais bloks par, pret, atturas, pieņemts. Otrais bloks atkrīt komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts, normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Gīgolda ziņojums. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts, normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Klūtes ziņojums. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts, Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts, normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Komisija vēlas uh, kaut ko sacīt. Komisāra kungs. Paldies priekšādētā godātie deputāti par klūtes ziņojumu. Uh, komisijas atzinums tiks nosūtīts Eiropas parlamenta dienestiem rakstveidā un pie, pielikts klāt šīs sanāksmes protokolam. Ja jūs man atļausiet, es gribu izmantot izdevību un vērst jūs uzmanību uz to, ka dažādas deklarācijas par e Eiropas komisijas uh, darbu attiecās uz lik, likumdevēja darbību, runājot par Baltazāri ziņojumu par uh, informācijas pieejamību no lieliem uzņēmumiem, tāpat arī ziņojumā par tirgus instrumentiem. Rikē uh, ziņojums par jūras aprīkojumu un vēl viens ziņojums arī par to komisijai ir, ir bijuši atzinumi. Bereses kungas, kundzes ziņojums, pirmais bloks, ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts, komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts, normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Teina ziņojums normatīvā rezolūcija, likumdošanas rezolūcija. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemta. Debakera ziņojums. Pirmais bloks, 16. grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais bloks atkrīt. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemta. Hercogas ziņojums. Pirmais bloks par pret atturas pieņemts. Otrais bloks atkrīt komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts. Normatīvā rezolūcija Personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Vortmanas skolas ziņojums pirmais bloks, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrais bloks atkrīt. Komisijas priekšlikums par, pret, atturas, pieņemts. Normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot pieņemta. Herants Garcijas ziņojums pirmais bloks, kas par pret atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts, normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemta turmes ziņojums. Pirmais bloks, kas par pret atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts. Normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemta. Ransdorfa ziņojums, pirmais bloks par pret atturas pieņemts Komisijas priekšlikums par pretatturas pieņemts, normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Cavēlā pirmais bloks par pretatturas pieņemts. Komisijas priekšlikums par pretatturas pieņemts, normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot pieņemta. Forda ziņojums, pirmais bloks par pret atturas pieņemts, komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts, normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Baldasāres ziņojums pirmais bloks par pretatturas pieņemts, komisijas priekšlikums par pretatturas pieņemts, normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Vēlreiz Baltasāre, pirmais bloks par pretatturas pieņemts, komisijas priekšlikums par pretatturas pieņemts Normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemta. Jakolīno ziņojums. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Pirmā daļa. Personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam. Beidzam balsot. Pieņemts. Seši atkrīt. Otrais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. attiecīgā pirmā daļa par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas pieņemts, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski trešo, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais par pret atturas pieņemts pārbaudīsim elektroniski, par sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmā daļa. 23. par pret atturas pieņemts. 4. atkrīt. 5. par pret atturas noraidīts. Komisijas priekšlikums Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ellers. Pirmais bloks par pret atturas pieņemts. Grozījums 67. Personāls balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 66 par pret atturas pieņemts. 68 personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Komisijas priekšlikums par, pret, atturas pieņemts, normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Van Nistelrojas, pirmais bloks, lūdzu. Dāmas un kungi, balsojot par šo bloku, par manu ziņojumu un uh, citiem, mēs balsojam par investīcijām, inovācijās, par Eiropas Savienības nākotni. Runa ir par 22 miljard, miljardiem eiro. Uh, paldies visiem kolēģiem, kas apārsnes 2020 ietvaros strādāja ļoti čakli. Sevišķi liels paldies Terezai Moderēlai uh, un Grasas Kavajo kundzei, kas uh, daudzus gadus ir veicinājusi Eiropas pētniecības politiku. Liels paldies! Bloku 1. Paldies, pirmais bloks par pret atturas pieņemts. 82 par, eh, balsojam elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 83. personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts, normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemta. Tomzena ziņojums, pirmais bloks par pret atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts. Normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemta. Rēras Madurēlas ziņojums. Pirmais bloks par pret atturas pieņemts. 59. Personāls balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts 60. Personāls balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts 61. Personāls balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 58 par pret atturas pieņemts. 62. personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 58 par pret atturas pieņemts. 63. personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 64. personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 65. personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 66. Personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 67. Personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 58 par, pret, atturas, pieņemts. 68. personāls balsojums, sākam balsot, beidzam. Noraidīts. 69. personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts, normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemta. Rībiga ziņojums. Pirmais bloks par pret atturas pieņemts, komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts, normatīvā rezolūcija, personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Mm. Pieņemts. Pana Jotaus pirmais bloks par pret atturas pieņemts, komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts pieņemts, normatīvā rezolūcija, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam, pieņemts. Gualtieri. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski tomēr. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sestais par, pret, atturas, noraidīts. Septītais par, pret, atturas, noraidīts. Astotais. Astotais sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas. Noraidīts. Devītais. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais, 22. apsvērums. Šeit ir Gualtjerī kungs piedāvās mutisku grozījumu. Es gribētu šeit piedāvā tehnisku grozījumu par 22. which are eligible for registration. Tas ir vienkārši, lai paskaidrotu, lai, tas, lai šis pāns 22. saskaņētu ar pārējo tekstu. Ja nav nevienas balss pret, tad par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Lēmums - personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam. Pieņemts. Arī ziņojums. Pirmais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā sākam balsot elektroniski, beidzam pieņemts. Dehānes un Kalfina ziņojums, pirmais grozījums, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Oriģinālais teksts, um, personāls balsojums, otrā rindkopa, otrais pants, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais pants oriģinālā tekstā, pirmā daļa, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsts, pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts. 12. pāns oriģinālā tekstā pirmā daļa personāls balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 16. apsvērums, pirmā daļa personāls balsojums sākam balsot, beidzam pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts, trešā daļa par pret atturas pieņemts. Oriģinālā teksta 22. apsvērums, personāls balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 24. oriģinālā tekstā pirmā daļa par sākam balsot Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 25. apsvērums oriģinālā tekstā sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Pieņemts. 32. apsvērums oriģinālā tekstā sākam balsot elektroniski, beidzam balsot pieņemts. 35. oriģinālajā tekstā sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Pieņemts. D apsvērums teksta oriģinālā personāls balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Rezolūcija Balsojot personālā balsojumā, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemta. Sveicu visus referentus.